Kolēģis! Gadājumie nu, kolēģi! Lūdzu, sāksim sanāksmi. Mums visiem ir darba kārtības projekts, vai nevienam nav iebildumu? Iebildumu nav. Tad varam pievērsties uzreiz otrajam darba kārtības punktam - alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana. Karlo Fidanza. Grazie Presidente. Bene, questa nuova direttiva proposta dalla Commissione. Paldies priekšsēdētāji. Šo jauno direktīvu ir ieteikusi Eiropas komisija, un tā ir daļa no tāda plašāka dokumentu kopuma, kurus esam jau skatījuši diezgan detalizēti, piemēram, runājot par kārs 21 rīcības plānu. Šo dokumentu mērķis ir nodrošināt labāku konkurētspēju Eiropas automobīļu industrijā, nodrošināt eh, modernas tehnoloģijas, tīrākas tehnoloģijas, un tāpat eh, tā ir arī daļa no Eiropas eh, komisijas paziņojuma 2010. gadā, kur bija runa par to, ka vajadzētu izmantot zaļos automobīļus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Šajā paziņojumā tika runāts par to, ka trūkst Eiropas Savienības tiesību aktu tādās jomās kā elektroniskie automobīļi. Tur tika runāts arī par to, ka kopēji standarti elektriskajām automašīnām noteikti dotu daudz labuma. Ir jādomā arī par uzlādes punktiem, kas būtu vienot visā Eiropas Savienībā. Eiropas komisija cenšas nodrošināt minimālo infrastruktūru alternatīvajai degvielai. Uh, un piemērot kopējus Eiropas tehniskos standārtus. Tāpat arī ir jānodrošina, lai Eiropas automašīnu un jūras industrija saglabātu savas priekšrocības. Tieši tāpēc arī šeit ir runa par degvielu, ko izmanto jūras kuģi un arī iekšējo ūdens ceļu transports. Tāpat ir runa par um, efekta, siltumnīca efekta gāžu samazināšanu par 60% līdz 2020. gadam transporta nozarei. Direktīvas priekšlikumā ir uh, iekļauti noteikumi nacionālajiem strateģiskajiem ietveriem. Dalībvalstīm tiek uzlikts pienākums detalizēti izstrādāt uh, savus solījumus vidējiem un arī ilgākam termiņam strādājot pie alternatīvajām degvielām transportam. Galvenais mērķis ir izveidot alternatīvās degvielas infrastruktūru un izveidot kopējus tehniskos standārtus infrastruktūrai. Tāpat arī tiek plānots nodrošināt eh, šo minimālo tehnisko sadarbību eh, kā obligātu. Tas jo īpaši attiektos uz ūdeņradi un uz dabasgāzi. Mums nevajadzētu riskēt ar to, ka mēs uzskatīsim šo tekstu kā tādu, kas attiecas tikai un vienīgi uz um, elektrisko piedziņu. Šeit ir runa par ļoti dažādiem degvielu veidiem, tā skaitā arī par ūdeņradi un gāzi. Tiks noteikti arī minimālie uzlādes laiki katrai dalībvalstī. Direktīvas tekstā ir um, runa par 10% uh, šo uzlādes punktu, kam būtu jāpie ka būtu jābūt pieejamiem. Tātad šeit runa tikai par vismaz 10%, minimālie ir 10%. Tāpat šeit ir runa par um, to, kāda ir, kāds ir minimālais attālums starp diviem uzlādes punktiem. Tie runā arī par alternatīvo degvielu avotiem, par ūdeņradi, par um, dabas gāzi, par sašķirināto dabas gāzi, par saspiesto dabas gāzi. Tas attiecas arī uz citām degvielām, kas tiek izmantotas navigācijā. Tātad šeit ir runa par degvielu, kas tiek izmantota autotransportā un kas ir vispārstākā un visbiežāk izmantotā degviela. Mūsu mērķis ir padarīt šo priekšlikumu skaidrāku. Ir jānodrošina, lai degvielas, eh, kas ir pieejamas tirgu, un automašīnas, kas ir pieejamas tirgu, būtu savstarpēji savietojamas. Tāpat arī ir jāskatās uz pašām automašīnām. Šeit jo īpaši nozīme būtu jāpievērš deleģētajiem aktiem. Noteikti mūsu komitejā šeit eh, parādīsies plašas diskusijas. Deleģētie akti komisijai ļautu izskatīt alternatīvo degvielu sarakstu, tāpat arī ļautu pieņemt tehniskos standartus degvielām un to attiecīgajai infrastruktūrai. Pašlaik esam nokļuvuši tādā kā uzklausīšanas fāzē ar ēnu referentiem. Mēs uzskatām, ka sākums ir visnotaļ labs, komisijas priekšlikums ir labi sagatavots. Mēs, protams, varam daudz ko sagaidīt arī no rūpniecības pārstāvjiem. Uzskatu, ka šai direktīvai mums ir jāpieiet multidisciplinārā veidā. Šis tiesība akts attiecas ne tikai uz energoapgādi vai ražošanas um, industriju, proti mm, transportlīdzekļu ražošanas industriju. Te ir runa arī par visām dalību valstīm, un uh, tam ir jāpievērš īpaša nozīme, jo tieši dalību valstis būs tās, kas noteiks mērķus strateģiskajam ietveram. Protams, arī paši ražotāji tiks iesaistīti, te ir runa par elektrā, elektriskajiem uzlādes punktiem. Ir jāatcerās, ka šī direktīva aptver ļoti dažādas nozares, tieši tāpēc mums vajadzētu uzklausīt visas iesaistītās puses, lai mēs saprastu, kāda ir šī teksta mērķi. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šie mērķi atbilst situācijai tirgū. Protams, mums ir jādomā arī par mūsu pašu uzstādītajiem mērķiem, mums vajadzētu pie tiem atgriezties vairāk kārt. Tātad šeit nav runa tikai par elektrisko piedziņu, ir jāatcerās, ka šis teksts runā par ļoti daudzām alternatīvajām degvielām. Esmu pārliecināts, ka mums vajadzēs skatīt šo jautājumu arī Lietuvas prezidentūras laikā, kas strādās pie šī dosie. Īrijas prezidentūra uzskata, ka tā vairs neatliks pietiekami daudz laika detalizētām diskusijām. Tieši tāpēc mums arī ir jādomā par šo mērķu savietojamību ar pašreizējo situāciju tirgū. Direktīvas ieviešanas posms arī būs ļoti būtiska daļa mūsu debatēs. Noteikti ir jāskatās arī uz pielikumiem. Pielikumos ir iekļauti vairāki specifiski tehniski faktori, kas rūpniecībai noteikti būs ļoti svarīgi. Tieši tāpēc mums vajadzēs īpašu vērību piegriezt tehniskajiem datiem. Ja ir runa par laika grafiku, kas ir atvēlēts šīs direktīvas apspriešanai, Ziņojuma projekts ir jāiesniedz jūlijā. Ziņojums tiks skatīts septembrī un balsojums komitejā ir paredzēts novembra vidū. Tātad pēc šīs klausīšanās fāzes, kurā es ceru, ēnu referenti spēs izstrādāt un sagatavot tādu kā mini uzklausīšanu komitejā, mēs varēsim pievērsties detalizētiem jautājumiem un Uh, strādāt pie svarīgiem jautājumiem. Lielas paldies Vidānces kungam, tagad Saīts Alkadrāvī. Paldies priekšēdētāji. Sākumā es vēlētos atvainoties Izabelas Hertogas vārdā. Viņa, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, tieši tāpēc es izteikšos viņas vārdā. Nu, izteikšos angļu valodā, ja tā drīkst. Pirmkārtām paldies referentām par viņu ievadvārdiem. Es domāju, ka mēs varēsim ļoti labi sastrādāties pie šī jautājuma. Mēs visi piekrītam, ka ir vajadzīga realistiska ilgtermiņa stratēģija, lai vērstos pret monopolu transporta nozarē un lai saglabātu Eiropas Savienības konkurētspēju un nodrošinātu tīrākas automašīnas globālā līmenī. Tieši tāpēc arī šis Eiropas komisijas priekšlikums par tīrāku degvielu ir pareizais solis uz priekšu. Tas attiecas uz visām dalībvalstīm, tām tiek uzlikts pienākums izstrādāt tirgus stratēģijas alternatīvajām degvielām un to infrastruktūrai. Tāpat arī tiek ļoti pareizi noteikti mērķi Eiropas Savienības harmonizētiem standartiem, lai nodrošinātu uh, infrastruktūru automašīnām un degvielai. Tādējādi mēs varēsim nodrošināt savstarpēju sadarbību jau no pašiem pirmsākumiem. Ja runa par minimālajām prasībām, kas ir jārealizē līdz 2020. gadam, šķiet, ka no pirmāts uzmetiena tie ir ļoti ambiciozi. Divi jautājumi būs ļoti būtiski tuvākajās debatēs. Pirmām kārtām būs jāanalizē finansējuma varianti. Dalībvalstis jau ir paudušas savas bažas. Mēs arī zinām, kādi pašlaik ir apstākļi attiecībā uz budžetu. Tieši tāpēc mums vajadzētu saprast, kādi konkrēti finansēšanas mm, varianti būtu pieejami. Mums vajadzētu nodrošināt rentabilitāti. Tāpat arī ir jāsaprot, cik tālu Eiropas Savienības līdzfinansējums varētu tikt piešķirts šādu jautājumu risināšanai. Ir jānodrošina arī vajadzīgais līdzsvars starp infrastruktūras mērķu definīciju, tātad minimālie um, uzlādes punkti, minimālais skaits un attālums. Tāpat arī ir jādomā par uh, Uh, konkrētu elastīgumu attiecībā uz tirgus vajadzībām, lai pieļautu investīcijas. Ir jāatcerās arī, ka patērētāju uzvedība šajās debatēs būs viens no svarīgākajiem punktiem. Protams, iespējams, ka patērētājiem patiks šāda labāka infrastruktūra, un līdz ar to šāda alternatīva degviela tiks izmantot arvien vairāk. Bet mums tomēr vajadzētu pievērst patērētāju uzvedībai īpašu uzmanību, lai mēs varētu iekļaut pareizos mērķus šajā dokumentā. Protams, e, lēmumu pie, pieņemšanas procesā ir jāiesaista visas iesaistītās puses, jo to atbalsts ir būtisks, ja mēs vēlamies, lai šīs dokuments izdodos un tam būtu rezultāti. Mēs labprāt sadarbosimies ar referentu un arī ar visiem ēnu referentiem pie šī tik ļoti svarīgā ziņojuma. Liels paldies, tagad e, došu vārdu Meisners kundzē, bet šķiet, Viņas nav klāt, vai kāds no liberāļiem izteiksies viņu vārdā? Vilbao kundze. Paldies priekšsādātāji. Maisneres kundze tiešām nevar šodien piedalīties sanāksmē. Viņa lūdza man atvainoties viņas vārdā. Alternatīvas degvielas ir ļoti svarīgas. Uh, un it īpaši svarīgas jūras transportam. Uh, protams, ne tikai jūras, bet arī upju transportam. Uh, mēs varam um, mazināt par 90% emisijas um, sēra un arī um, citas emisijas, kas piesārņo Ziemeļjūru un Baltijas jūru. Tie ir ambiciozi mērķi, kas tika izverzīti pagājušajā gadā. Mums uh, nepieciešams izmantot jaunas tehnoloģijas, bet mums uh, saka, ka uh, LNG tehnoloģijas uh, neļauj to visu panākt, un uh, tāpēc daudz nevēlas investēt LNG infrastruktūrā. Bet komisijas iniciatīva ir ļoti laba, lai pārvarētu šīs grūtības. Mēs zinām, ka minimālās investīcijas LNG eh, infrastruktūrās, sašķidrinātās eh, dabasgādes infrastruktūrās ļaus mums pārvarēt eh, šīs problēmas. Un komisija ir publiskojusi arī rīcības plānu mēs uh, ar lielu prieku sadarbojamies ar Fidansa kungu un darīsim visu, lai atzinums uh, taptu labs. Paldies! Lichtenburgas kundze, bet es gribētu vēl pārbaudīt, saka priekšsētājs, vai jūs esat ēnu referente? Labi, apmainīsimies tagad vietām. Paldies, Brian! Man ir liels prieks būt par zaļo ēnu. Komisijai nepieciešams eh, sasniegt uh, savu mērķi, samazināt par 60% uh, emisijas uh, līdz 2050. gadam. Un uh, mēs konstatējam, ka eksistējušās degvielas rāda vairāk emisiju uh, nekā uh, šīs uh, degvielas ietaupa emisijas, jo uh, tik izmantota liela teritorija biodegvielu uh, ražošanā. Un, ja cilvēki investē alternatīvo uh, degvielu infrastruktūrā, viņi pašlaik vilcinās, tāpēc, ka vienkārši nepietiek automašīnu, kas izmantotu šīs alternatīvās degvielas. Tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu izrādīt iniciatīvu un uzņemties vadošo lomu. Vajadzētu uh, tagad paplašināt aptvērumu un nerunāt tikai par tehnoloģiski neitrālo risinājumu. Mums vajadzētu tiekties eh, pie uh, emisiju pilnīgas uh, likvidēšanas vai vismaz emisijas samazināt ļoti radikāli. Mums ir nepieciešami risinājumi, kas būtu ļoti stabili, lai mēs varētu uh, tik tiešām īstenot šos risinājumus. Mēs šeit eh, runājam par saspiesto dabasgāzi, par šķidro eh, dabasgāzi, eh, par ūdeņradi. Un ļoti labi, ka komisija piedāvā arī um, uzlādes stācijas saspiestajai dabasgāzei ik pa um, 130 kilometriem ka uh, arī sašķidrinātās dabasgāzes uh, uzpildes stācijas ik pa 400 kilometriem. Mēs uzskatām, ka vajadzētu uh, piedāvāt arī 144 lielajās uh, jūras ostās uh, šķidro dabasgāzi arī visiem kuģiem, kas to izmantos. Un likumdošana, kas ļaus to panākt, ir ļoti saprātīga. Mēs konstruktīvi uh, strādāsim pie šī atzinuma. Paldies, um, uh, Vandāluna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Komisijas priekšlikums tik tiešām ir ambiciozs. Tā mērķi ir ļoti labi. Tiešām emisiju samazināšana ir augsts mērķis, un mēs varam to tikai atbalstīt. Sēra emisiju samazināšana kuģniecībā arī ir ļoti svarīga. Galvenais jautājums e, šeit ir tīri praktisks, proti, vai mēs varēsim to paveikt. Es gribētu uzdot arī konkrētākus jautājumus. Piemēram, runājot par finansēšanu. Šeit ir vairāki pielikumi ar tabulām, kas tomēr mūs pilnībā nepārliecina. TNT budžets un arī diskusijas par daudzgadu finanšu schēmu, kas vēl nav pabeigtas, izraisa visai nopietnas bažas finansējums nav pilnībā nodrošināts, un es te nerunāju tikai par Eiropas Savienības ieguldījumu. Arī dalību valstis nav vienmēr pilnībā gatavas sadarboties. Dažām dalību valstīm ir ļoti ambiciozas programmas, bet svarīgi, lai tās sadarbotos Eiropas Savienības līmenī. Būtu labi, ja komisija mums paskaidrotu, uh, cik lielā mērā nodrošināts uh, finansējums un cik lielā mērā tajā piedalīsies dalību valstis. Otrā uh, diskusija, kas būtu jāuzsāk, ir par uh, uzlādes stacijām. Vai šīs uzlādes stācijas būs harmonizētas, bet šķiet, ka ir tagad viens standārts Vācijas automašīnām, cits Nīderlandes automašīnām, un kā tad būs, piemēram, ar Japānā ražotajām automašīnām? Vai tiešām ir vērts būvēt šos uzlādes punktus, ja mums nav harmonizācijas? Tad būtībā būs tā, ka mums pašlaik ir uzpildi stacijās, mums ir dīzeļdegviela, šāds benzīns, tāds benzīns, un tas būs arī uzlādes stacijas ar uh, uh, vairākiem risinājumiem. Uh, dažādās valstīs ražotajām mašīnām. Nezinu, vai tas ir vislabākais variants. Trešais jautājums, kas vēl jāuzdod, ir, ko darīs Eiropas parlaments? Piemēram, ja es dodos uz Strasbūru ar savu automašīnu. Tā ir jauna automašīna, elektriska automašīna. Vai es varēšu arī Strasbūrā uzlādēt šo automašīnu, vai arī šeit, Briselē? Es domāju, ka mums arī vajadzētu uh, izrādīt labu piemēru visiem. Un arī komisijai un citām institūcijām vajadzētu kalpot par labu piemēru. Nezinu, vai mēs spēsim uh, kļūt par šo labo piemēru un izmantot alternatīvas degvielas. At kopumā, kā es teicu, priekšlikums ir labs, bet tajā vēl joprojām ir dažas vājas vietas – nebūtu slikti komisiju vēl uzklausīt, lai tā varētu mums uh, paskaidrot savu priekšlikumu. Paldies, Rīkē kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu apsveikt komisiju ar šo priekšlikumu, jo tas atbilst mūsu globālajiem mērķiem. Priekšsētājs pārtrauc jo nav angļu tulkojuma angļu kanālā. Ir kaut kāda cita valoda angļu kanālā. Pārbaudīsim, vai tagad viss būs kārtībā. At, Dominika, lūdzu, jums jāsāk vēlreiz. Paldies priekšsādātāji. Nu, tātad atsākšu. Es gribēju izteikt dažus komentārus. Visu pirms šīs direktīvas vieta kopējā satvarā. Vienu problēmu jau pieminēja iepriekšējie runātāji, proti finansējums. Es gribu atgādināt, ka fondā Savienojot Eiropu ir piedāvāts jau horizontāls risinājums. Nav skaidrs pašlaik, kāds finansējuma apjoms būs pieejams. Runē tikai par zināmiem procentu skaitļiem bet šķiet, ka tiešām šim priešlikumam nav atvēlēts pienācīgs uh, finansējums. Uh, šis fonds uh, Savienojot Eiropu ir finansējuma instruments, bet uh, mums vajadzētu tātad to arī pieminēt diskusijā par šo direktīvu. Otrais jautājums ir šīs direktīvas iekļaušana kopijā uh, enerģijas maisījumā. Mēs runājam tagad par alternatīvo degvielu transporta līdzekļiem. Bet eh, kā tad ir ar kopējo enerģijas patēriņu? Eh, pirmkārt, par elektroautomašīnām. Piemēram, ja visas Francijas automašīnas eh, tagad būtu elektriskās mašīnas, vajadzētu 22 jaunas atomelektrostacijas, lai tās nodrošinātu ar elektrību. Par to vajadzētu runāt, jo mums jāsaprot, cik enerģijas mums vajadzēs un kādā veidā mēs varēsim uh, to nodrošināt. At, piemēram, par enerģijas uzkrāšanu, kad mēs runājām par ūdeņrāža uzpildi, par ūdeņrāža uh, tīkliem. Tad, nu, ūdeņrādi diez vai var uh, uh, transportēt, uh, izmantojot gāzes vadus. Mums ir nepieciešams kaut kāds uh, risinājums, un tāpat kā vajag risinājumu ūdeņradim, nepieciešams risinājums, lai uzkrātu elektroenerģiju. Tā kā, lūk, nav skaidrs, kā direktīva iekļaujas finanšu ietvarā un kopējā enerģētikas satvarā. Šī direktīva ir daļa no plašāka risinājuma, bet tas nav atrunāts. Un vēl kaut kas. Pīters Van Dālens runāja uh, par. Uh, uh, uh par uh, vienu standārtu uh, elektrības uzlādei bet nav skaidrs, vai būs tiešām šīs vienotas rozētas e, elektrībai, vai mēs varēsim šīs uzlādes stācijas, šos uzlādes punktus harmonizēt visā Eiropā. Un vēl kaut kas par uzpildes un uzlādes stacijām, kas jau pastāv sanāk tā, ka cilvēki, kas pašlaik ir izpildījuši e, visas līdzinējas prasības, tiks sodoti, sodīti, jo viņi vairs e, nevarēs izpildīt jaunās prasības. Tā kā mums vajadzētu padomāt par izcinājumu tagad eksistējošām uzpildes stacijām. Paldies, uh, Lichtenbergas kundze! Ja paldies, liels paldies, es uh, gribu atbalstīt Rikē kungu. Runa nav par to, vai nav tikai par to, lai standartizētu tagad, uh, tos, uh, kas jau ir izveidojuši infrastruktūru vai izsākuši to attīstīt. Mēs nedrīkstam arī kaitēt nākotnes inovācijām. Mums ir nepieciešamas inovācijas. Un mums jāatrod piemērots risinājums. Tā ka mums nepieciešams tehnoloģiski neitrāls risinājums. Tā ir lieliska ideja uh, komisijas priekšlikumā. Un tad, kad mēs runājam par ūdeņrāža uzpildi vai uzlādi elektroautomašīnām, mums ir nepieciešami risinājumi, kas ļaus izmantot dažādus standartus bet mums nevajadzētu tik tiešām sodīt tos, kas jau ir izveidojuši infrastruktūras, un mums nevajadzētu arī aizcirst durvis deguna priekšā tiem, kas vēl izstrādās inovatīvus risinājumus. Mums nevajadzētu uzspiest tikai vienu sistēmu visiem. Piemēram, Savulaik, kad parādījās pirmie video playeri, bija diezgan liela problēma, tāpēc, ka būtībā bija divi vai trīs modeļi, kas pastāvēja paralēli, un beigu beigās tikai viens šis modelis uzvarēja. Visi pārējie video playeri vairs netika izmantoti, un, piemēram, Vācijā daudzas skolas iegādājās tieši uh, Uh, šo nepareizo aprīkojumu un zaudēja savas investīcijas. Tā kā tehnoloģiska neutralitāte jāuzsver. Tāpat nevajadzētu gaidīt pārāk daudz, ja mēs runājām par elektroautomobīļiem. At viena no lielākajām problēmām nav tas, kā uzlādēt automašīnu kaut kur uh, uz ceļa. Cilvēki paši zina, cik ilgam laikam pietiek ar vienu lādiņu un viņi labi apzinās, piemēram, kā uh, lādiņu samazina um, uh, klimata regulēšana vai kas cits, bet mums uh, jārunā tiešām par standartiem, par standartiem, šim standarta uzlādes vietām pilsētā. Ja es dzīvoju uh, kaut kādā uh, lielajā mājā 17. Uh, stāvā, un šajām mājām nav nemaz paredzēts uzlādes punkts, tas nozīmē, ka es nevaru atļauties elektroautomašīnu. Un visām lielpilsētām tā ir nopietna problēma. Tātad tieši uh, publisko uzlādes punktu trūkums kavēs elektroautomobīļu izplatīšanu. Tas fakts, ka uz ceļiem būs uzlādes punkti, uh, Tas vēl neveicinās elektroautomobīļu izmantošanu. Mēs varam tikai izteikt aicinājumus dalību valstīm, izteikt ieteikumus arī uh, privātiem patērētājiem paredzēt uzlādes punktus, jo tieši te būs tā lielā problēma. Tieši privātās uzlādes iespējas ietekmēs lēmumu par labu uh, Uh, elektroautomobīlim. Lūk, tās ir divas pamatproblēmas, kas mums jāatrisina. Mēs nevēlamies taču panākt pilnīgi pretējo mūsu mērķiem. Mēs vēlamies uh, plašāku izvēli degvielām. Un mums nevajadzētu uh, kavēt uh, tehnoloģijas attīstību. Protams, ar laiku var atrisināt problēmas ar uh, gāzes apgādi vai elektrobaterijām, bet mums nevajadzētu kaitēt jaunajām tehnoloģijām. Paldies, Fosteris kundze! Paldies priekšsēdātājiem! Es uh, pievienošos uh, ēnu referentam Pīteram Vandālenam vispirms, bet arī citiem kolēģiem un izteikšu pāris komentāru. Visi vēlamies eh, mazināt emisijas horizontālā veidā. Problēma ar šo ziņojumu no komisijas mm, ir tāda. Tā mani diezgan pārsteidz, jāsaka. Ne viss ne visas iespējas ir ņemtas vērā. Luksemburgā ir divi elektromobili pie bankas, un es nezinu, vai kāds eh, brauc ar šiem automobiļiem vai nē. Droši vien baterija ir izlādējusies un nav iespējams um, to aizstāt. Tā tad eh, jābūt realistiskiem un jāņem vērā resursi, kas mums ir. Komisijas specificēja četrus uh, veidus, kā apgādāt uh, transporta līdzekļus ar elektrību. Kāpēc šie četri veidi? Vai tas ir tipiski dalībvalstīm, vai tas ir tipiski geogrāfiski? Par to runāja uh, Arī Dominiks Rikē, viņš eh, pieminēja atomenerģiju, kas nepieciešama, mm, lai apgādātu mašīnas ar elektroenerģiju. Arī Lielbritānijai tā ir problēma. Um, turklāt laika ietvars līdz 2020. gadam tagad jau ir 2013. valstis, eh, protams, piedalīsies, bet eh, mēs runājam par turpmāko attīstību. Runa, jautājums nav drīzāk par to, vai te būs direktīva vai regula. Un mēs drīzāk arī nemēģinām lemt, vai komisijai nav uzdevums lemt, kāds standarts tiks pielietots, bet um, drīzāk pēc tirgus vajadzībām jāorientējas. Turklāt, ja jūs dzīvojat Skotijas piekrastē, nu, tad ar uzlādes stācijām ir slikti, un es nezinu, kur jūs vispār varēsiet uzlādēt jūsu mašīnu. Noslēgumā dalībvalstīm vajadzētu pašām lemt par turpmāko attīstību. Daudzas valstis arī diezgan detalizēti izskata uh, šo jautājumu. Mums jārespektē subsidiaritāte, geogrāfiski aspekti, jābūt elastīgiem un jāmazina izmaksas un emisijas. Tātad komisijai jāņem tas viss vērā, jāpadomā par laika ietvaru, par attālumiem un par praktisko pielietojumu tam, ko viņi šobrīd ierosina. Šķiet, ka pāragri nāk šis priekšlikums un nav pietiekami labi pārdomāts. Paldies, Bredborna kungs. Jūsu, šķiet, ja jūsu vietā jau viss pateica, bet, nu. Tomēr priekšsēdētāj kungs, es piekrītu Fosteras kundze un Rikē kungam un Pīteram Vandālenam, protams. Bet ir dažs ievadu lietas, kas jāpasaka. Piekrītu Fosteris, kundze nav labi pārdomāts šis priekšlikums. Jau ilgu laiku nav redzēts tik slikti pārdomāts kom priekšlikums no komisijas, starp citu. Mēs te piedāvājam risinām problēmu, kas īstenībā neeksistē. Tehnoloģijas no vienas lietas joprojām attīstās un mēs nezinām, kas notiks ar tehnoloģijām. Lichtenbergas kundze runā par to pašu, un man viņai jāpiekrīt. Nevajadzētu sasteikt lietas, bet um, šis priekšlikums uh, tieši uz to ir tēmēts. Tas uh, piespiež cilvēkus uh, tirgus dalībniekus rīkoties zināmā veidā, bet universāla pieeja nevienmēr ir pielietojama. Un dažreiz ir uh, tieši antiproduktīva. Dalību valstīm ir vienkārši pārāk atšķirīgas situācijas un atšķirīgi noteikumi, kas arī ir loģiski un racionāli. Komisija te nevajadzētu iejaukties. Kad mēs runājam par šiem minimāliem standartiem, uzlādes stacijām, eh, par uzlādes staciju tīkliem, par attālumiem, nu, daži cilvēki iespējams vēl atcerēsies pirms uh, eh, automobiļus vēsturē. Es uh, tos neatceros, bet uh, loģiski secinot, uh, es uh, uzskatu, ka šo jautājumu risināja tirgi toreiz. Un, uh, Spriežot pēc vajadzībām, tirgeri piedāvāja risinājumus, un tagad uzspiest minimālos standartus ir absurdi. Turklāt mēs eh, nezinām, kas notiks ar šo enerģētikas miksu katrā valstī, un līdz ar to tas jāatstā dalību valstu ziņā. Nākamais punkts ir jautājums komisija, drīzāk arī referentam. Runa ir par daļējo finansējumu no TEN programmas puses. Kā mēs uh, kaut ko tādu varam apgalvot jau šobrīd? Varbūt vajadzētu drīzāk izmantot uh, Connecting Europe facility kā finansējuma avotu. Man tas šķiet piemērotāk, bet pagaidām vēl nav pabeigtas diskusijas par daudzgadu finansējuma ietvaru, līdz ar to mēs nemaz nevaram uh, apgalvot jau tagad, eh, kas būs šis finansējuma avots. Turklāt mēs neko arī nevaram noteikt tagad, nezinot eh, daudz gadu schēmas detaļas. Tas tiešām ir pilnīgi traki. Mēs tiešām vēl nezinām, kāds būs eh, sarunu iznākums. Un tad mēs redzēsim, kas notiks ar ten teikliem, kas notiks ar uh, uh, Connecting Europe Facility. Un tikai pēc tam mums uh, vajadzētu spriest par finansiālo ieguldījumu, no kuras puses uh, tas nāks. Līdz ar to tas viss noteikti jāņem vērā. Paldies, uh, Fidanca kungs, jums jādodas prom, es zinu, bet komisijā vēl nerunāja. Uh, jā, atvainojiet, kolēģi bet mani gaida komisijā, un es tiešām nevaru palikt. Paldies visiem par komentāriem. Es, protams, tikšos drīz ar ēnu referentiem un pārunāsim visu ziņojumu aspektu. Es atvainojos, bet man jādodas. Un nu, tagad un Nīdi... Nīdīkungs no komisijas. Jūs vēlaties izteikties? Lūdzu. Paldies priekšsēdētā kungs, paldies referentam, nēnu referentiem un komitejas uh, biedriem par šo iesākumu, kas uh, tomēr daudz sološi, par dažiem aspektiem, kas izskanēja šeit. Visu pirms uh, tie nav kādi traki komisijas uh, darbinieki, kas uh, nākuši klājā ar šo priekšlikumu. Darbs ir bijis detalizēts, ilggadīgs, pamatīgs. Visus mūs interesē šis jautājums. Tad tika piesaistīti arī interesanti, kompetentās iestādes, un tas viss ir atspoguļots divos ziņojumos, kas, uh, ko atradīsiet pielikumā. Un um, tika sagatavots ar ļoti detalizēts ietekmes novērtējums, ko arī var izlasīt. Runa ir par to, ka naftas monopols uh, transporta sektorā beidzos uh, tiks izbeigts. Un runa nav tikai par to, bet uh, arī par mūsu konkurētspēju. Ja darēsim to Eiropā, uh, Tas ir, ja mēs to nedarīsim Eiropā, tas nenotiks arī nekur citur, un Eiropai nebūs vairs izredžu šeit tirgu. Paskatieties, cik ātri lietas attīstās, to var, to var pārliecināties, salīdzinot mūsu situāciju ar ASV vai Ķīnu. Tātad attīstība būtu iespējama. Esam aplūkojuši arī enerģētikas politiku un uh, arī sekas enerģētikas politikai. Tātad kā nodrošināt uh, daudzveidīgus uh, energoapgādes resursus un šķiet, uh, ka svarīga ir tehnoloģijas neutralitātes premise. Mums tas nozīmē jādod iespēja visām degvielām. Citādi uh, dienas beigās um, būsim diskriminējoši. Un man šķiet, ka jādod iespēju visiem transporta līdzekļu veidiem un visiem energoresursiem. Protams, te mums ir mērķi attiecībā uz emisijām, pētniecību, attīstību, nodokļu aplikšanu. Bet šīs iztrūkstošais posms uh, ir eh, infrastruktūra. Infrastruktūras uzlabošana Eiropas Savienībā, lai produktus, kas mums ir, lai tehnoloģijas, kas mums ir, izmantotu plašāk, visaptvērošāk. Un tāpēc mēs te runājam par infrastruktūras eh, izmantošanu, par eh, tipizāciju pēc katram degvielas veidam atsevišķi, un um, arī par vadlīnijām dalību valstīm, kā rīkoties un ko prasīt no tirgiem. Un te es nonāku pie finansējuma. Nav pareizi šo priekšlikumu uh, uzskatīt par priekšlikumu, kuru finansēs uh, nodokļu maksātāji, kas maksās par infrastruktūru. Uh, Galu galā, attīstoties automobiļu rūpniecībai, tas eh, nebija valstu uzdevums eh, būvēt uzpildes stācijas, bet valstu uzdevums bija organizēt eh, šo uzlādes stāciju izvietošanu, jo tas, tas valstī bija jādara. Turklāt mēs ļoti lepojamies par iekšējo tirgu, kas mums ir un vēlamies to saglabāt. Ja mēs nekoordinētā veidā atļausim visu dalībvalstu ziņā, tad eh, situācija tiks fragmentēta. Tas arī ļoti svarīgi. Līdz ar to mums ir pienākums vienoties par Eiropas standartu. Es piekrītu, mēs eh, varam vienoties par gludāku pārējais posmu, bet ir nepieciešami Eiropas standarti, lai iet uz priekšu. Pie finansējuma Šāds priekšlikums eh, tika uh, piedāvāts investoriem. Neviens negaida, ka kāda kompetentā iestāde tagad finansēs eh, to, bet investori sagaida no kompetentiem iestādēm regulatīvo darbību, lai viņi varētu droši investēt. Mm, par to mēs arī rūpējamies. Un patārētā dimensija. Jā, šeit vajadzētu labāk aplūkot praktiskas grūtības, kas var atrasties patērētājiem pārējot uh, uz šiem alternatīviem transportlīdzekļiem un alternatīvajiem energoresursiem. Paldies komisijai. Atgriezīšos pie referenta teiktā par laika ietvaru. Mini uzklausīšana notiks 18. jūnijā. Protams, tas jāapstiprina koordinatoriem šodien vēlāk, bet eh, pagaidām priekšlikums ir tāds. 16. un 17. septembrī tiks prezentēts pagaidu paziņojums. Līdz 1. oktobrim varēs iesniegt grozījumus. Grozījumi tiks izskatīti līdz 4. un 5. novembrim un transporta komiteja tiksies pēc tam 14. datumā, novembrī. Tātad daudz laika mums nav, un eh, tā, to ir jāapzinās. Nākamais eh, punkts darba kārtībā ir eh, degvielas kvalitātes direktīvas un atvinojuma energojas direktīvas grozīšana Vilsas kundze ir atbildīga par to. Lūdzu. Paldies. Sākumā vēlos pateikties eh, ēnu referentiem par līdzdalību pirmajā viedokļu apmaiņā par degvielas kvalitātes direktīvas notilnojumu energoresursu direktīvas grozīšanu mūsu pirmās tikšanās ietvaros. Esmu referente transporta komitejā, un um, man, man personīgi šis jautājums šķiet ļoti būtisks. Es uh, vēlos ilgtspējīgus uh, uz zemes izmantošanu virzītus uh, risinājumus, uh, tā teikt, agrodegvielu vēlos um, celt dienas gaismā un vēlos mazināt negatīvus aspektus, kas ar to ir saistīti. Izējot no komisijas baltās grāmatas un parlamenta rezolūcijas, mums jāsa, jārunā par to, kā par 20% samazināt emisijas līdz 2020. gadam Tātad salīdzinot vērtības ar 1990. Eh, gada eh, sliekšņiem. Par 20% mērķi ir gūts eh, plašs atbalsts, tā tas rakstīts arī komisijas Baltijā grāmatā, un tam ir nepieciešama atjaunīga enerģija. Viens no maniem priekšlikumiem ir atjaunojama energoresursu direktīvā uh, paredzēt eh, papildu avotus atjaunīgai enerģijai, piemēram, dzelzceļu jomā tas būtu iespējams. Šādi, šādas iniciatīvas varētu veicināt pārēju no autotransporta uz dzelzceļu transportu. Man šķiet, ka svarīgi būtu pasargāt ražošanas iekārtas, tad eh, pasargāt esošas investīcijas, paredzēt eh, amortizācijas iespējas, ražošanas iekārtām vajadzētu ietaupīt līdz 60% mm, emisiju, un tam jābūt eh, obligātai prasībai. Tas, protams, pieprasīs arī tehnoloģiju konkurenci un tehnoloģisko progresu šādā veidā. Arī runājot par biodegvielām, pēc investīciju amortizācijas jāievieš ļoti līdzīgi pienākumi. Nevajadzētu. diskriminēt uh, videi draudzīgas, vidē draudzīgus degvielas veidus. Tīpaši, ja vēlamies panākt mūsu mērķus. Klimata pārmaiņu sektorā te mums būtu vajadzīgi visi e, resursi un instrumenti, jo pagaidām šķiet, ka grūti būtu īsteno 10% mērķi biodegvielai līdz 2020. gadam, un drīzāk vajadzētu koncentrēties uz enerģijas uh, taupīšanu līdz 2020. gadam vismaz. Lielas paldies, Gelsas kundze. Tagad tautas partijas grupas vārdā Borisov kungs. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi! Biodegvielas veicināšana ir bijusi viena no prioritātēm Eiropas Savienības klimata un transporta stratēģijā. Tas ir bijis viens no rīkiem, kā nodrošināt um, klimata mērķu sasniegšanu. Tas attiecas arī uz atkarības samazināšanu no naftas transporta sektorā. Vienlaicīgi ir jādomā arī par uh, dažādām priekšrocībām, ko tas dotu lauksaimniecības sektoram un ļautu attīstīt arī citas tehnoloģijas. Taču biodegvielai ir arī negatīva ietekme, un tieši tāpēc komisija ir sagatavojusi lietu likumdošanas priekšlikumu, lai šo negatīvo ietekmi samazinātu. Ir jāsamazina biodegvielas eh, izmantošana. Priekšsēdētājs aicina runātāju izteikties lēnāk, tā lai tulki varētu uh, izsekot līdzi. Kā minēja, biodegvielai ir arī negatīva ietekme, un komisija ir sagatavojusi likumdošanas priekšlikumu, kura mērķis ir samazināt šo ietekmi. Vienlaicīgi atzīstot modernu biodegvielu priekšrocības, kas samazina CO2 izmešus, Es uzskatu, ka nevajadzētu sodīt pašreizējo sistēmu. Esošo investīciju aizsardzība vienlaicīgi dotu skaidru signālu, ka biodegvielai arī nākotnē būs tirgus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši ņemot vērā pašreizēju ekonomisko situāciju Eiropā. Ražošanas kapacitāte Eiropā modernai um, biodegvielai vēl ar vienu ļoti ierobežota. Tieši tāpēc ir vajadzīgas investīcijas jaunu tehnoloģiju ieviešanai. Un ir jādomā, kā šādas investīcijas piesaistīt. Ja Eiropas Savienības biodegvielas politika izveidos stabilu strateģisku ietveru, tad investoriem būs vajadzīgā mm, juridiskā skaidrība. Tāpat arī ir svarīgi pieminēt to, ka Izmantot eh, dzelzceļa transportu ir izcila ideja, taču vajadzētu ņemt vērā arī to, cik lielas investīcijas būs jāveic eh, šajā sektorā, jo īpaši Eiropas eh, austrumu valstīs. Situācija ekonomiskajā ziņā, diemžēl, pašlaik nav uh, pievilcīga, un tieši tāpēc mums ir jādomā, kā panākt šos 5% uh, transportā. Uh, Uh, kad Rāvīkungs, paņaukungs ir, uz, ir ceļā un šķiet, ka pēc dažām minūtēm mēs varēsim ievērot runātāju sarakstu. Nu labi, tad došu vārdu tagad Bilbao kundzei. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārtām mēs uh, piekrītam, ka mums vajadzētu pieturēties pie šo 10% rādītājiem atjaunīgajiem energoresursiem un 6% siltumnīca efekta gāzes līdz 2020. gadam. Tie ir mūsu noteiktie mērķi, kas ir jāievēro. Tieši tāpēc mēs varam atbalstīt šīs inicīvas vispārējos mērķus, proti samazināt konvencionālās biodegvielas izmantošanu, uzlabot tehnoloģiskos procesus un ieviest modernās biodegvielas, cerot, ka tās drīzumā aizstās konvencionālo biodegvielu. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai brīdināšana sistēma kļūtu obligāta. Ir ļoti būtiski, lai tiktu ieviesta gan dalībvalstu, gan arī piegādātāju brīdināšanas sistēma. Uh, Vajadzētu nodrošināt, lai visi zina, kāda ir biodegvielas ietekme, jo bieži uh, ir neviens nezina par netiešas zemes izmantojuma izmaiņām. Vēl ar vienu ir ļoti daudz darāmā. Mēs uzskatām, ka vajadzētu aizsargāt investīcijas, kas jau ir veiktas visas ieguldītās investīcijas ir tikušas veiktas uzticoties Eiropas Savienības un tās dalībvalstu pieņemtajiem lēmumiem. Papildus referentes iesniegtajiem grozījumiem es gribētu teikt, ka mēs šeit paplašinām uzstādīto mērķi. Tieši tāpēc mēs iesniegsim, kas atspoguļos manis tikko teikto. Diemžēl šeit netiek eh, nodrošināts vajadzīgās garantijas. Mēs strādāsim pie vienošanās izstrādes, jo ir ļoti būtiski atcerēties, kāda ir komisijas sākotnējā nostāja. Paņokungs. Paldies, priekšstādātāji. Es gribu pateikties eh, referentei Vilsas kundzei par atzinuma projekta sagatavošanu, mēs atbalstām komisijas izvirzītos mērķus un komisijas ambīcijas. Mums ir nepieciešams mazināt uh, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, un uh, mēs uh, vēlamies rīkoties pareizi, neapdraudot ne vidi, ne mūsu rīcību. Mēs ko... zinām, ka alternatīvās degvielas, biodegvielas nevienmēr piesārņo mazāk kā tradicionālās degvielas. Turklāt biodegvielu ražošana reizēm paaugstina izēvielu cenas. Runa ir galvenokārt par pārtīku. Piemēram, daudzos planētas reģionos pieauga uh, dzīvnieku barības cenas vai pārtikas cenas uh, zemes izmantojuma izmaiņu dēļ. Tāpēc uh, es atbalstu piedāvāto samazinājumu no 10% uz 5%. Protams, tas ir viens no pilāriem mūsu uh, trešajā rūpnieciskajā revolūcijā. Mēs vēlamies arī piemēram, dzelzceļu sistēmu elektrifikāciju, bez mums nevajadzētu pieļaut, lai zemes izmantojums mainītos pārāk strauji un uh, lai biodegvielas pārāk stipri ietekmētu pārtikas drošību vai vidi. At par biodegvielu veidu uzskaitījumu. Jā, ir pareizi piedāvāt uh, zināmus uh, drošības elementus, lai sistēma netiktu ļaunprātīgi izmantota. Mums jācinās pret krāpšanas mēģinājumiem, lai mūsu likumdošana būtu stabila un lai sistēmai varētu uzticēties. Nu, tas būtu arī viss pašlaik, un to es gribētu pateikt arī komisijai. Paldies, Tēlera kungs. Paldies priekšādātāji, paldies arī Gilsas kundzei par viņas ziņojumu. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi m, mm, saprotam, ka izmantošanas apjoms ir pat lielākā problēma m, mm, naftas jomā. Tieši tāpēc mums vajadzētu aicināt mm, samazināt enerģiju, kas tiek izmantota transporta sektorā par 20% līdz 2020. gadam. Šis mērķis ir iekļauts Baltajā grāmatā un uh, Ehm, šķiet, ka šis mērķis ļautu mums mazliet ehm, samazināt atkarību no naftas. Es domāju, vai mums nevajadzētu šeit pārskatīt aprēķinus. Šeit nepietiek tikai ar to, ka mēs atsaucamies uz šiem aprēķiniem, kā to iesaka komisija. Vajadzētu nodrošināt, lai uh, mēs šeit iekļautu pilnīgi visus saskaitāmos, aprēķinot CO2 izmešus. Piemēram, uh, lobarības uh, multiplikācijas faktors. Mēs zinām, ka tas ir jāsaglabā līdz 3% līdz 2020. gadam. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir biodegvielas mērķi pēc 2020. gada. Mēs nevēlamies šeit uzstādīt mērķus attiecībā uz atjaunīgiem enerģijas uh, avotiem. Tas attiecas uz visiem transporta veidiem - laivām, automašīnām, dzelzceļu, uh, autobusiem un tā tālāk. Mūsu ieteiktais multiplikācijas faktors ir 5, lai mēs varētu intensificēt atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu. Šādā veidā, m, mm, stimulējot eh, šādus enerģijas veidus, mēs mēģinātu eh, atturēt cilvēkus no konvencionālās biodegvielas izmantošanas. Pašlaik tas izjauc līdzsvaru pārtikas ražošanas kapacitātei vairākās valstīs, jo īpaši šeit ir runa par jaunatīstības valstīm, un diemžēl šādas sekas mēs nebijām vēlējušies. Tāpat arī mums vajadzētu veicināt investīcijas moderno biodegvielu audzēšanā un izmantošanā, jo e, šādai degvielai ir nulle vai ļoti nelieli izmeši. Lielas paldies, Kosteres kundze! Paldies priekšādātāji, paldies arī referentei. Ir skaidrs, ka ļoti daudz darba tiek veikts NV komitejā un arī Rūpniecības komiteja ir sākusi to pētīt. Šķiet, ka ir vajadzīgs doktora grāds, lai saprastu, par ko tad īsti šeit ir runa. Bet, nu, galvenā ideja ir kaut kas tāds, kas mani ļoti uztrauc. Parasti mēs sastādām ļoti daudz dažādus mēķus Eiropas Savienībā, ko mēs darīsim līdz 2020. gadam, kas mums ir jāpaveic, un vislielākā daļa attiecas tieši uz zemes izmantošanu. Tad, kad mēs sasniedzam šos mērķus, mēs redzam, ka daudzas jaunatīstības valstis ir iesaistītas tajā. Manuprāt, uh, mums vajadzētu būt pragmatiskākiem un realistiskākiem, jo šeit nav kārtības. Īsti nesaprotu, kāpēc mums vajadzētu sasniegt mērķi, pakļaujot riskam valstis, kas pašas ir nabadzīgas, kurām ir vajadzīga labība un vispārējais. Uzskatu, ka tas ir pārāk ierobežojoši. Uzskatu, ka direktīva radīs ļoti daudz izmaksu un nenodrošinās atbilstību. Mums vajadzētu dot skaidru signālu par to, mē, ko tad mēs īsti šeit darām. Mēs redzam, ka šie cilvēki ir iestrēguši pie mērķa un neredz neko aiz tā. Mēs saprotam, ka tā tas ir daudzās jomās, arī zilsēmniecībā un citur. Manuprāt, tas nav akceptējami. Uh, Mums ir jābūt realistiem, ir jāsaprot, ko mēs varam izdarīt ar šo energoapgādi, ko mēs varam izdarīt ar alternatīvo degvielu. Es atbalstu alternatīvo degvielu, ļoti daudz rūpniecības nozars pēta alternatīvas degvielas izmantošanu, bet mums ir jābūt uh, pragmatiķiem. Mēs nevaram izmantot šo degvielu uz to valstu rēķina, kam īstenībā Eiropas Savienība ir ļoti tālu. Tieši tāpēc mums vajadzētu par to domāt, uzstādot mērķus. Mēs vērsīsimies pret eh, dažiem grozījumiem, proti uz 1, 4 un 6. Te ir runa par lobarību. Mēs nevēlamies to atbalstīt. Mēs ļoti labprāt uzklausītu komisijas viedokli. Protams, tas ir tikai atzinums, un visticamāk, ka vislielākās diskusijas notiks tieši vīdes un rūpniecības komitejās. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Pelzaka kungs. No enerģijas ģenerāldirektorāta. Paldies, priekšsēdētāji! Es saprotu, ka diskusijas Eiropas parlamentā ir ļoti līdzīgas tām diskusijām, kādas mums bija komisijā, tad, kad mēs gatavojām šo priekšlikumu. Būtībā šeit uh, ir jāņem vērā jauni pierādījumi, vai arī pierādījumi, kas ir kļuvuši daudz taustāmāki un redzamāki. Un proti, te ir runa tieši par biodegvielas izmantošanu. Komisija ir centusies līdzsvarot biodegvielas eh, ražotāju intereses, kuriem, protams, ir leģitīmas prasības, jo tie ir veikuši investīcijas, lai sasniegtu 10% mērķi Eiropas Savienībā. Un no otras puses mums ir jādomā arī par to interesēm, kuri zina, ka, pas, ka pašlaik ir izmeši, kas nav ņemti vērā, tad, kad mēs domājām par taupījumiem, ko mēs varētu iegūt ar zaļo biodegvielu. Bieži vien šie izdevumi īstenībā neļauj mums nosekt fosilās degvielas ieguldījumus. Mēs mēģinājām ņemt vērā visus šos aspektus, un mēs uzskatījām, ka vajadzētu iesaldēt Eiropas Savienības konvenciālās biodegvielas izmantošanu. Pašlaik ir uzlikt šis 5% ierobežojums. Mēs ielikām šos 5% priekšlikumā tieši tāpēc, ka tas pašlaik ir reālais patēriņš Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka mēs saglabātu pašreizējo ražošanas un izmantošanas kapacitāti, bet Vienlaicīgi mēs uzskatām, ka šī ierobežojuma uzliekšana ir veids, kā mēs varam um, novērst um, tālākas investīcijas un tālāku zemes izmantošanu konvencionālās biodegvielas ražošanai. Mēs uzskatām, ka zinātne pašlaik vēl nav devusi vajadzīgos pierādījumus, lai mēs varētu balstīties uz biodegvielu, kas tiek audzēta pārtikas vietā. Tātad mēs mēģinam skaidrot, ka šis ierobežojums ir tāds visnotaļ robusts līdzeklis, ņemot vērā to, ka pašreizējā situācijā mums visu laiku ir jāpārrēķina vērtības, un mums īstenībā nav vajadzīgā ietvera, kas būtu pietiekami stabils, lai mēs varētu attaisnot investīcijas biodegvielā. Mēs arī sākām ar pieņēmumu, ka Eiropas likumdevēji īstenībā nepieskartos vairs um, degvielas kvalitātes direktīvā noteiktajiem mērķiem. Tātad mēs balstāmies uz priekšlikumu, ka vēl ar vienu Eiropas Savienībā mēs vēlamies sasniegt šos mērķus. Mēs centāmies aizpildīt šo iespējamo plaisu, kas varētu rasties no 5% ierobežojuma, kas tiek uzlikts biodegvielai un palielinātajiem stimuliem uh, biodegvielai. Pirmkārtām mēs ļautu dalību valstīm vieglāk sasniegt šo mērķi, jo mm, tad, tad viena enerģijas vienība, kas nāk no, no uh, modernās degvielas, uh, aizstātu divas vienības eh, no konvencionālās degvielas, un tādējādi Eiropas Savienības dalībvalstis varētu sasniegt šos mērķus pat ar šo ierobežojumu. Un otrām kārtām ar šo daudzveidīgo skaitīšanu mēs būtu mm, domājuši arī par biodegvielas tālāku izmantošanu un proti te ir runa par tādu degvielu, kurā ir nulle vai ļoti mm, nelieli izmeši. Tādā veidā mēs veicinātu novatoriskumu un atjaunīgās enerģijas nozare transportā būtu daudz ticamāka Eiropas Savienības pilsonim. Un ļautu mums arī izveidot stabilu politisko ietvaru šīm investīcijām, kas nākotnē būs tik ļoti vajadzīgas. Biodegviela nekur nepazudīs, tas mums ir skaidrs. Tad, kad mēs skatāmies, piemēram, uz 2050. gada degvielas ceļu karti vai arī zema oglekļa ceļu karti, mēs saprotam, ka mums ir vajadzīga biodegviela, iespējams ne tāda biodegviela, kādu mēs pašlaik izmantojam Eiropas Savienībā. Kopsavilkumā es gribētu teikt, ka komisijas priekšlikums iekļauj daudzus jaunus signālus, Mums ir jāpāriet uz moderno biodegvielu, lai atjaunīgā enerģija paliktu ticams mērķis. Paldies, vai Vilsas kundze ir kas piebilstams? Jā, liels paldies! Mēs tagad uzklausījām dažus viedokļus par to, ka jā, jānovērš biodegvielas negatīvā ietekme Um, biodegviela var smagi ietekmēt citas valstis. Runājām arī par to, ka vajadzīgi stimuli moderno biodegvielas veidu attīstībai. Es uh, vēl runāšu ar ēnu referenti, un mēs ceram atrast kompromisus. Jums paziņosim uh, savlaicīgi par paredzēto referentes un ēnu referentu tikšanās datumu. Liels paldies! Tad grozījumi jāiesniedz 16. maijā, vēlākais balsojums transporta komitejā notiks 18. jūnijā. Envi komiteja balso 10. jūlijā. Un uh, plenāra sanāksme būs jūlija sanāksme. Tātad 16. mais ir mūsu grozījumu iesniegšanas datums un 18. jūnijas ir balsojums mūsu komitejā. Paldies visiem! Tagad mēs turpināsim sanāksmi uh, slēgtā režīmā, in kamera, un es lūkšu nepiederošos doties prom. Tad, tagad uh, paliek tikai uh, parlamenta deputāti un parlamenta darbinieki.